Eiropas demokrātijas fonda darbību novērtējumu. Autors ir Andrēs Gžips. Dodu vārdu autoram. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem, kas bija iesaistījušies darbā pie ziņojuma sagatavošanas. Tas bija mans iniciatīvas ziņojums, īpaši pateicība ēnu referentiem, sekretariāta darbiniekiem uh, un Eiropas demokrātijas fonda izpildu direktoram. Uh, es arī vēlos pateikties Eiropas ārējās darbības dienesta un komisijas darbiniekiem. Tāpat paldies nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri mums sniedza plašu atbalstu šī fonda darbības izvērtējumā. Šis, šo fondu ir dibinājusi Eiropas Savienība un dalību valstis, balstoties uz Bēļģijas tiesību aktiem Šis uh, fonds uh, tika ierosināts 2011. gadā. Uh, fonds tika izveidots, jo klasiskie demokrātijas atbalsta instrumenti nevarēja efektīvi darboties, piemēram, Arābu pavasara laikā vai arī mūsu austrumu pierobežas notikumu laikā. Un tika ņemta vērā pieredze, kas bija gūta pārveidojumos centrālu un austrumu Eiropas valstīs, un to skaitā Polijā. Šāds fonds var darboties operatīvāk nekā tradicionālie instrumenti. Galvenais akcents tiek likts uh, uz atbalstu uz vietu lietām ir atbalstīts 186 iniciatīvas praktiski visās Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Gribu minēt vienu no labuma uh, guvējiem atbalsta uh, saņēmējiem, kurš teica, pēc revolūcijas visi bija pazuduši, mums vairs nebija nekādu līdzekļu un Eiropas demokrātijas fonds mums sniedza atbalstu un mēs varējām īstenot jaunas idejas. Tā uh, saka viens no uh, aktīvistiem Ēģiptē, kurš ir saņēmis EDF atbalstu. Mēs uh, arī um, nodrošinām leģitimizācijas procesu. Piemēram, Maidāna aktīvisti tagad ir kļuvuši par Ukrainas parlamenta deputātiem. EDF arī sniedz tā saucamo e, tilta finansējumu, pārējot no viena tradicionālā fonda uz cita tradicionālā fonda finansējumu. Un e, ļoti grūts e, parasti ir pirms finansējuma periods atbalsta saņēmējiem, un mēs nodrošinām atbalstu tieši šajā grūtākajā posmā. Mums ir uh, notikušas vairākas uzklausīšanas, lai noskaidrotu to, kā tiek uztvērts šis Eiropas uh, demokrātijas fonds. Mēs tikāmies ar nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, kuri bija saņēmuši atbalstu no fonda, lai uzklausītu viņu pieredzi. Tāpat mums uh, bija konsultācijas arī ar fonda darbiniekiem un Eiropas Savienības komi, eh, ārējās darbības dienesta un Eiropas komisijas um, darbiniekiem. Un mēs esam sagatavojuši virkni rekomendāciju. Mēs varējām konstatēt, ka fonds tiešām pilda savu uzdevumu eh, un ehm, mandātu, ko ir sniedzis Eiropas parlaments, izveidojot šo fondu. Eh, fonds nodrošina lielu pievienoto vērtību, un tas ir vēl viens papildu instruments demokrātijas atbalstam pasaulē. Eh, eh, šiem centieniem ir nepieciešams arī finansiālais atbalsts. Esam saņēmuši pozitīvu komisijas lēmumu par trīs gadu finansējumu nodrošināšanu šim fondam Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Došu vārdu visiem, kas ir pieteikušies, bet lūdzu nepārsniegt atvēlēto uzstāšanās laiku vārds Kospišilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties ziņojuma autoram. Manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi ka Eiropas Savienība atbalsta nevalstiskās organizācijas valstīs, kurās notiek uh, politiskās pārveidas procesi. Es esmu no Čehijas republikas, um, kurā uh, pagātnē valdīja komunistisks režīms. Bez rietumu atbalsta savulaik mēs nebūtu varējuši organizēt konferences, un mobilizēt jauniešus Čehijas republikā. Ir svarīgi nevis izdalīt naudu, bet tas ir mūsu morālais pienākums, ir tīpaši attiecībā pret bijušās PSRS valstīm un tuvēju austrumu valstīm, kur demokrātija vēl nav dziļi iesakņojusies. Es ceru, ka tās valstis, 12 valstis, kuras nav samaksājuši savus iemaksāju fondā, to izdarīs pēc šīs dienas debatēm. Paldies, tagad Frunzulikas kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Eiropas demokrātijas fonds ir eh, pierādījis pēc eh, diviem pastāvēšanas gadiem, ka tas ir izpildījis eh, savas izveidošanas mērķi, proti veicināt Eiropas brīvības, ties, vērtības brīvība un demokrātija. Šis fonds ir fonds, kas nodrošina elastīgu rīcību, un līdz ar to tam ir vajadzīgs dinamisks finansējums. Ir jānodrošina finansējums, lai papildinātu cita veida Eiropas Savienības līdzekļus. Tāpēc ir jāvienkāršo birokrātija un procedūras. Vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas demokrātijas fonds būtu pēc iespējas vieglāk izmantojams, caurdzams un lai tā finansējums būtu paredzams. Es uh, gribētu, uh, lai tikt atbalstītas grupas, kas cieš no sociālas izstumtības vai marginalizācijas. Tātad te ir runa par sieviešu kustību, par LGBT, par cita veida aktīvistiem, ārotbiedrībām, blogeriem un tā tālāk. Paldies, tagad vārds Demis Mākera kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es eh, gribētu apsveikt Gžiba kungu par paveikto. Es arī darbojos um, Eiropas demokrātijas fonda valdē un uzskatu, ka Mandāts būtu jāpaplašina arī uz kaimiņu valstīm. Eiropas demokrātijas fonds ir parādījis, ka tas var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu valstīs, kur sabiedrības līdzdalība tiek ierobežota. Piemēram, Ukrainā ar šī fonda palīdzību tika sniegta palīdzība mazākiem mēdījiem, kas ļāva atbalstīt Maidan kustību Kijevā. Es uh, pārzinu žurnālistiku, un es uzskatu, ka šis fonds ir ļoti labi veicinātu žurnālismu. Uh, Turcijā, Krievijā, Azerbaidžānā šādu neatkarīgu mēdīju darbība vēl ar vienu ir ļoti ierobežota. Kaimiņu valstīs uh, Pašlaik notiek propagandas karš, kuru veicina Kremlis. Šeit Eiropas demokrātijas fonds varētu veicināt pretdarbību. Paldies! Jau pašā sākumā es paudu savu prieku par to, ka, saka Jakovčiča kungs, ka šis demokrātijas fonds ir izveidots. Šādā veidā mēs redzam, ka organizācijas patiešām var būt noderīgas. Eiropas demokrātijas fonds spēlē ļoti nozīmīgu lomu mūsu kaimiņu valstīs. Šajā gadījumā es vēlētos uzsvērt, ka mums nevajadzētu atstāt novārtā kandidātu valstis vai potenciāls kandidātu valstis. Ar to es domāju valstis Rietumbalkānos. Es ļoti labi pārzinu pilsoniskās sabiedrības situāciju šajās valstīs, kā arī uh, mediju darbību. Plašsaziņas līdzekļiem trūks finansējuma, jo īpaši tas attiecas uz maziem neatkarīgiem medijiem. Es gribētu aicināt palīdzēt šiem medijiem izpildīt viņu prasības. Un mums ir jāpalīdz kandidātu valstīm, jo tās būs pirmās jaunās dalība valstis Eiropas Savie Savienībā. Vārds Butikofer kungam. Pirmām kārtām es vēlētos uh, pateikties uh, trīs virzieniem. Pirmām kārtām paldies par sākotnējiem uh, poļu uh, šīs idejas autoriem. Tāpat uh, paldies cilvēkiem, kas strādā Eiropas demokrātijas fondā, nodrošinot, lai tas varētu funkcionēt. Un treškārt paldies mūsu referentam Šība kungam, kurš uh, ar mums visiem sadarbojās, lai sagatavotu ļoti adekvātu un pozitīvu ziņojumu. elastīgais instruments, ko Eiropas demokrātijas fonds nodrošina Eiropas Savienībā, ir ļoti nozīmīgs situācijā, kur arvien lielāks valstu skaits apgrūtina pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām un nevalstiskajām organizācijām spēlēt eh, ļoti nozīmīgo lomu, ko tām ir eh, jāspēlē demokrātiskajā sabiedrībā. Ar Eiropas demokrātijas fonda palīdzību mēs varam sniegt atbalstu šīm organizācijām, un tas ir ārkārtīgi būtiski demokrātijas veicināšanai. Pēdējais teikums. Es pievienoju savu balsi tiem kolēģiem, kas aicina dalību valstis palīdzēt finansēt fondu. Orāl, okay, Paldies. Tam vārds eh, Korāo. Grazie, prezident. Kungam. Paldies, priekšādātāji. Esmu ēna referents eh, šajā ziņojumā, un man bija diskusijas ar kolēģiem par iespējamu šī fonda likvidēšanu. Mums vajadzētu paskatīties, uh, uz to, kā tiek pieņemta lēmumi par finansējumu. Darbojas birojas, un dalībnieki šajā birojā neataino politiskos spēkus parlamentā. Tāpēc ar grozījumu mēs aicinām uh, izveidot valdi, kas ļautu pārskatīt lēmumus par finansējumu. Un šajā valdē vajadz iekļaut visas grupas, jo GOE, EFDD un arī jaunā grupa šajā valdē netiek pārstāvētas. Ja mēs gribam mācīt eh, cilvēkiem par demokrātiju, mums vajadzētu respektēt eh, spēku eh, sadalījumu parlamentā. Pretējā gadījumā mēs esam muļķi lomā. Mēs aicinām atbalstīt šo grozījumu, jo fonda ticamība no tā ir atkarīga. Savādāk mums nāksies to kritizēt. Paldies. Nākamā runātāja Kinga Gala. Paldies. Es vēlētos apsveikt Gžiba kungu par izcilo darbu. Es apsveicu Eiropas demokrātijas fonda darbības pārskatīšanu. Šis fonds mums ir ļāvis izveidot tādu instrumentu, kas ir elastīgs un kas ļauj reaģēt uz eh, situācijām, kur palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Šajā tekstā tiek runāts par mērķa grupu, par etniskajām un valodu minoritātēm. Mums ir jāpalīdz šādām grupām Ukrainā, lai šo grupu kopiena kļūtu spēcīgāka gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Tas jo īpaši ir nozīmīgi ņemot vērā nesenos notikumus. Reliģiju brīvība arī būtu jāatbalsta ar šo fondu. Ļoti būtiski ir palīdzēt uh, kristiešiem, kas tiek vajāti. Paldies! Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu pieminēt trīs punktus. Demokrātijas fonda izveida ir ļoti nozīmīga, jo ar šī fonda darbību tas var sniegt atbalstu pamattiesībām un citādām aktivitātēm. Otrs komentārs. Uzskatu, ka šo fondu vajadzētu izmantot kā instrumentu bet to nevajadzētu izmantot, lai iejauktos citu dalību valstu interesēs. Šādā veidā netiktu sasniegts pareizais mērķis. Esam dzirdējuši par šī fonda veiktajām aktivitātēm, taču neviena no šīm aktivitātēm nav risinājusi cilvēktiesību pārkāpumu uh, izskatīšanu memorandu valstīs. Trojka piemēram, bradā kājām cilvēktiesības Kiprā, eh, Grieķijā un Īrijā. Neviens šajā fondā nav strādājis pie šāda jautājuma risināšanas. Nodrošināsim, lai pamatiesības tiek aizsargātas Eiropas Savienības ietveros, pirms sāksim skatīties, kas notiek citās valstīs. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies, un tagad došu vārdu komisāras kundzei. Paldies, priekšādātājs kundze, godāmie deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks eh, augstās eh, pārstāves vicepriekšādātājs Federikas Mogherīnī vārdā pateikties referentam un pārējiem, kas ir bijuši iesaistīti šajā tik nozīmīgajā darbā, izvērtējot Eiropas demokrātijas fonda darbību. Patiešām patīkami redzēt, ka visā plenāsies žālē ir jūtams eh, plašs vairākums fonda atbalstām. Mēs redzam, ka partnerība ar Eiropas parlamentu ir bijusi ļoti nozīmīga, un jūsu paveiktais darbs mums ir ļoti palīdzējis. Jūs arī e, mēģināt atbalstīt e, fonda darbību ar jūsu izteikumiem. Es piekrītu tam, ka Eiropas demokrātijas fonds spēlē ļoti nozīmīgu lomu atbalstot demokrātiju mūsu kaimiņu valstīs, un tas ir arī ļoti nozīmīgs papildinājums jau esošajiem Eiropas Savienības instrumentiem. Kā jūs minējāt savā novērtējumā, Eiropas demokrātijas fonds ļauj sniegt ātru un elastīgu palīdzību eh, tādā vidē, kur ir jūtami ierobežojumi un represijas, un kur uh, Eiropas Savienībā ir grūti palīdzēt cilvēktiesību aktīvistiem. Tāpat arī tiek sniegts ārkārtas finansējums, tiek eh, sniegti īsi aizdevumi un tilta finansējums gadījumā, ja lieli mm, Eiropas Savienības piešķīrumi nav iespējami. Tāpat arī papildināšana un savstarpēja pielāgojamība ir ļoti būtiskas. Ir jānodrošina, lai mēs varētu vērsties eh, pret dažādiem izaicinājumiem, smagās apstākļos. Jūsu ziņojumā jūs iet, ies, iesakāt eh, daudzas lietas attiecībā uz Eiropas demokrātijas fonda pārskatīšanu. Komisija ir bijusi iesaistīta uh, kaimietiecību politikas pārskatīšanā, un līdz ar to mēs esam uh, sagatavojuši ļoti atbilstošas rekomendācijas, balstoties uz atbalsta saņēmēju rekomendācijām. Mēs vēlamies nodrošināt, lai pilsoniskā sabiedrībā mūsu kaimiņu valstīs tiktu iesaistīta šajās debatēs. Ņemot vērā Eiropas demokrātijas fondā pozitīvo izvērtējumu un jūsu ziņojuma rekomendācijas, uh, Eiropas ārējās darbības dienestam un komisijai. Mēs eh, esam apņēmušies eh, turpināt šo darbu. Un, lūk, eh, labas ziņas. Komisija ir tikko pieņēmusi lēmumu piešķirt papildu 12 miljonus eiro nākamajos divos gados, 2016. līdz 2018. gads. Tas ir ievērojams palielinājums salīdzinot ar iepriekšējo piešķīrumu. Gribētu arī teikt beigās, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas demokrātijas fonds papildinātu citus instrumentus un rīkus lai mēs varētu finansēt tādus saņēmējus, kas nevar saņemt cita veida Eiropas Savienības finansējumu. Mani ļoti iepriecina pragmātiskā un operatīvā pieeja, kādu izmanto Eiropas demokrātijas fonds. Mēs eh, turpināsim izplatīt informāciju par Eiropas demokrātijas fondu mūsu darbiniekiem un eh, sniegsim informāciju arī par palīdzību, ko var saņemt ar citiem Eiropas Savienības instrumentiem. Paldies visiem, <clears throat> paldies arī priekšādātājam priekšsēdētājai un ceram, ka varēsim sadarboties arī nākotnē. Paldies, eh, komisārs Kundze! Par noslēgumu vārdiem apsveicu Rīgžiba kunga par, eh, par sagatavoto ziņojumu. Līdz ar to debatas ir beigušās. Balsošana sāksies tūlīt 2012. Esam ietaupījuši dažas minūtes līdz 2012. Līdz ar to tagad var apturēt sanāksmi līdz 2012. Nein. Trotzdem muss ich machen. Ja. Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, godātie kolēģi, atsākam mūsu darbu. Esam nonākuši līdz balsošanai. Lūdzu, ieņemiet savas vietas vēlos uzreiz paziņot, ka mums būs ļoti gara balsošana, tāpēc būs nepieciešams ļoti koncentrēties. Tāpat vēlos arī uzreiz norādīt, ka balsošanas garumu ietekmēs arī tas, ka ir pieprasīts liels uh, skaits balsojumu pa daļām. Aukens kundze, lūdzu, jums vārds. Arī, eh, Eh, eh, President Schulz promised us. Prez, eh, priekšsēdētājs Šulc vakar mums apsolīja, ka mums būs klusuma brīdis, lai pieminētu pagājušajā gada gadā nogalināto sieviešu un bērnu piemiņu. Yeah. Okay, just, Schulz, Schulz made it clear yesterday that he... Šulcs vakar teica, ka būs klusuma brīdis lai pieminētu šos bojāgājušos. Es ar viņu runāju vakar vakarā. Frau Auken, ich habe mich. Aukens kundze, es tikko noskaidroju, ka priekšsarētājs sacījis ir, ka kaut ko tādu nevar uh, pēkšņi paziņot un darīt, tas ir jāsagatavo. Tāpēc sāksim balsot par pietikainen ziņojumu. Frau Kolēģin. Kolēģi, lūdzu. Es tikai gribēju, kā var uh, tagad mainīt lēmumu, kas vakar tika pieņemts par klusuma brīdi. Godātā kolēģe, ja jūs būtu klausījusies, ko es tikko teicu, jūs uh, zinātu iemeslu. Varat vēlāk man privāto pārjautāt vēlreiz. Ķeramies klāt pie balsošanas. Es vairāk nepieņemu uzstāšanās pieprasījums un pārtraukšu jebkuru, kurš runās par šo pašu tēmatu. Vulfkungs, Vulfkungs, lūdzu. A, a, a Tas ir jautājums tikai par procedūru. Pēc vakardienas balsu skaidrojumiem vai priekšsēdētājs var paskaidrot, kas notiks šodien pēc balsojuma ar vakardienas un šīs dienas balsojuma skaidrojumiem. Wir werden, wir werden nach den Pēc balsošanas mēs eh, atsāksim vakardienas nepabeigto balsojumu skaidrošanu, kuru noslēgumā būs šodienas balsojuma skaidrošana. Ķeramies tad klāt pie balsošanas. Herr kolēģi Rūbik. Rūbik kungs. Priekšsēdētāji kungs, es vēlējos tikai pajautāt, vai tik tiešām tā ir, ka balsošana paredzēta ilgāk par divām stundām, un vai tiešām nevar atlikt daļu no balsojumiem pāri pēc vasaras pārtraukuma. Vai tiešām ir divas stundas balsošanai plānots? Herr Kollege Rübig. Rubikungs nav divas stundas eh, paredzētas aptuveni pusotra man ir ziņots, jo nav ņemts vērā, protams, tas, ka mēs jau četras minūtes esam zaudējuši tagad. Sākam balsot par pietikainietu ziņojumu. Pirmais punkts trijās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts trešā daļa par, pret, atturas, Pieņemts. Otrais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļā eh, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļā personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts.